ar padomes priekšsēdētāju, un šie jaunie normatīvie akti ir arī pievienoti šīs sanāksmes protokolam. Pirms mēs sāksim strādāt pie darba kārtības, vēlos teikt, ka vēlos dot vārdu deputātam, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vēlos jūs informēt, ka 25. janvāri Grieķijas iedzīvotāji ievēlēja jaunu valdību, un tagad kreditori turpina pieprasīt, ka ir nepieciešams neļaut šai valdībai strādāt. Vēlos sirsnīgi jūs lūgt, lūdzu palīdziet mums, lai mēs varētu nepieļaut uh, Grieķijas iedzīvotāju ierobežošanu. Grieķijas iedzīvotājiem ir pilnas tiesības ievēlēt to valdību, kuru viņi grib redzēt pie varas. Lielas paldies, Glicosa kungs! Labi, tad mēs varam sākt izskatīt darba kārtību. Vēl kāds gribētu izteikties par reglamentu lūdzu? Priekšsēdētāji, pirms dažām nedēļām ir, ir, ir bijusi deklarācija par Rumānijas iedzīvotājiem, un Džaluka Banano bija e, šī paziņojuma autors, un šajā paziņojumā viņš teica, ka Rumāņi tikai par dažiem eiro ir gatavi nogalināt. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni, ja kāds no Eiropas parlamenta deputātiem kaut ko tādu saka. Manuprāt, vienkārši noskatīties, kā šī informācija nonāk apritē un uzskatīt, ka nekas nav jādara, manuprāt, ir nopietnas demokrātijas pārkāpums. Tāpēc vēlos teikt, lūdzu, skaidri paudiet savu viedokli par šo situāciju. Un nekādā gadījumā nepieļausim Žanlukas banānu kunga rasistiskus komentārus. Un ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējā divu nedēļu laikā, manuprāt, ir ļoti pareizi diskutēt par šo jautājumu. Jā, pitazajā kolēģi. Labi, lūdzu, kolēģi. Man ir aspekts par reglamentu. Neviens no šiem reglamenta uh, jautājumiem, kas nekādīgi nebija saistīts ar reglamentu, tāpēc arī lūdzu neuzstāsimies ar runām, tad, kad ir uh, citi jautājumi darba kārtībā. Jā, saka priekšsēdētājs, jūsu e, komentārs jau arī nebija saistīts ar reglamentu. Cienījamie kolēģi! Kolēģi, Cienījamie kolēģi, tapader deputātu paziņojumi, kas nav saistīti ar to, kas notiek e, šeit plenārsēdes, e, plenārsēžu zāles, un jūs šeit runājāt par to, ko viņš teica intervijā Itālijā. Es nekādā gadījumā nevēlos un nevaru e, sekot tam, ko viņš saka. Jūs runājat par Bunāno kungu, ja viņš to pašu izteiks šeit, parlamentā, tad, protams, es būšu atbildīgs. Rīt, ņemot vērā, ņemot vērā Bonano kunga izteikumus šeit, plenārsēžu, uh, plenārsēžu zālē, tad uh, attiecīgi attiecību uz rasistiskajiem izteikumiem, tad mēs varēsim uh, situāciju risināt. Ir ļoti svarīgi, protams, ja ir konstatēts pārkāpums, uh, tad ir tiesas sargājušām iestādēm attiecīgajā valstī ir jādara tas, kas viņiem jādara. Es šeit kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs.